kārtām paldies referentam par viņa kopē, kopumā balsto atbalstu šiem ierosinātajiem pārvietojumiem. Atzīmēju divus jautājumus no viņa puses un centīšos uz tiem īsumā atbildēt. Pirmais bija saistīts ar e DEC 9, kur komisija ierosina pārvietot 20 miljonus no algu apropriācijām un spēcināt IT sistēmas ar šiem līdzekļiem. Referents vaicāja, kāpēc šie līdzekļi netika paredzēti jau sākum, sākotnējā budžeta priekšlikumā. Domāju, ka galvenokārt skaidrojums varētu sastāvēt no tā, ka šīs vajadzības e, izrietēja no jaunpieņemtās digitālās stratēģijas komisijā, kas tika pieņemta pagājušā gada noslēgumā. Uh, Līdz ar to lielākoties šīs vajadzības līdz ar to nebija oficiāli identificētas komisijas darba dokumentos tajā brīdī, kad budžeta projekts tika apstiprināts komisijā pagājušā gada pavasarī. Nu, tas gan nav tā simtprocentīgi. Te ir vēl arī citas detaļas, kā jūs varat iedomāties. Viena otra no šīm līdzekļu nepieciešamībām jau bija zināmas, jā, un tas īpaši saistīts, piemēram, ar prasībām pēc jaunas grāmatvedības sistēmas asuma sistēma, kas aizstās, paš, aizstās pašreizējo abaks sistēmu. Un šajā gadījumā tieši tā kā referents saka, jā, mēs vienkārši izmantojam šo iespēju, izmantojot šos papildu līdzekļus uh, algu apropriāciju postenī otrā sadaļā, lai šo projektu palīdzētu finansēt. Jo citādi šie līdzekļi tik nosakti 2020. gadā, bet šis projekts komisijā uzskatāms par prioritatīvu, un tāpēc priecājamies, ka varējām rast līdzekļus jau šobrīd, uh, un attiecīgi šos izdevumus sekt jau šī gada budžeta ietvaros, tāpēc aicinām jūs lūgt šo pārvietojumu atbalstīt. Otrs jautājums bija saistīts ar DEK 11, kur tiek runāts par citu krīzes pārvaldības pasākumu finansēšanu 19. sadaļā 03 postenī, nu varbūt precizēšanas nolūkos var teikt, ka runājam par saistību apropriāciju pārvietošanu. Šis konkrētais postenis, par kur uzdod jautājumu referents, tepat laikā ir saistīts ar maksājumu apropriācijām. Un šī konkrētā komponente pārvietojumā uh, nav paredzēta nevienam konkrētam finansējumam projektam, bet tas nāk kā rezultāts tādam vispārējiem izvērtējumam, maksājumu vajadzībām šim gadam um, šīs prognozes veikus komisija. Tātad kopumā kopējās aizsardzības un drošības politikas ietvaros, uh, ārpolitikas un drošības politikas ietvaros paredzam, lūk, papildu 16 miljonus uh, maksājumu apropriācijām, jo mums ir tādas prognozes, ka tas būs nepieciešams. Tāpēc šis pārvietojums. Paldies! Vai ir kādi komentāri, jautājumi no kolēģiem? Andresena kungs, paldies! Mums liekas pieņemami lielākā daļa šo priekšlikumu, bet gribētu uz vēlāku laiku pārlikt balsojumu par DEK 15. Un, ja tas nav iespējams, to pārcelt, nu, tātad pārceltos vēlāk laiku, tad ļaujiet man paskaidrot, kāpēc tas mums šķiet problemātiski. Mums kā zaļajiem tādā gadījumā būs jābalso pret to, jo Grieķijā notika vēlēšanas pirms pāris nedēļām, un jaunais premjers Grieķijā nāca klajā ar visai asām piezīmēm attiecībā uz bēgļu tiesībām un atklāja arī plānus par to, ka tiks slēgtas ēkas, kas paredzētas uzņemšanas punktiem patvērēm meklētājiem, un mēs esam par to visu ļoti nobažījušies, un mums bail, ka šie līdzekļi, tagad, par kuriem mēs tagad balsosim, faktiski tiks izmantoti neatbilstīgiem nodokļiem kaut kādu šādu mums neatbilstīgu centru celšanai un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi, vai, vajadzīgs vairāk informācijas saņemt no Lība komitejas, varbūt to mēs varam apspriest šajā Lība komitejā rīt vai šodien pēcpusdienā. Gal galā šādām lietām ir paredzēti arī eksperti, viņiem tādi ir, un es domāju, ka mums vajadzētu mazliet nogaidīt, uzklāsīt šos ekspertus, un, ja nav iespējams, tad tādā gadījumā, nu, tehnisku budžetu apsvērumu dēļ, tad tādā gadījumā mūsu grupa balsos pret to. Un domāju, ka tādā gadījumā mums eh, vajadzētu atsevišķi braucot par šo deku, un tad par citiem varbūt varam balsot arī blokā. Paldies! Diemžēl tiešām mums nav iespējas un laika, lai pārcelt šo balsojumu uz vēlāku laiku, un tāpēc, ja Hovarta kungs piekrīt, tad mēs tiešām varam atsevišķi balsot vispirms no 6. līdz 14. blokā, un pēc tam atsevišķi par 15. Ja, Hovarta kungs, jūs piekrītat? Jā. Jā. So we can start the vote. We first... Nu tad varam sākt balsojumu. Vispirms izmēģinājumu balsojums. Visi gatavi? Sākam balsot. Everybody. Vai visi nobalsojuši? There's a discrepancy of... Nu, mums ir krietni citāds balsu skaits nekā vajadzētu būt. Kurš tad ir tagad noslēpies un nebalso? try again? Okay. Then we... Un tā tad, nu tad beidzam balsot. Mm, vai ir kāda problēma? Jā, šķiet, ka mana balsošanas iekārta nestrādā. Iekārta nestrādā. Mane tagad šeit nostrādāja. Those who have swapped machines, please vote. Nu, tātad tie, kas pārvietojas uz citu mm, vietu, mm, lūdzu balsojiet, mēģiniet vēl vienreiz, ne? Joprojām nedarbojas. Nu, tad varbūt es varētu ierosināt, eh, ka tātad eh, varam pieņemt arī balsis no tiem, kas nevar nobalsot elektroniski, un viņi varētu tad savu piekrišanu vai, gluži otrādi, nepiekrišanu izrādīt, paceļot roku vai ne, tam līdzīgi. Tad, tad, lūk, nu tad balsosim par eh, dek no 6 līdz 14. Sākam balsot. The vote, the vote is closed. Beidzam balsot. Tātad, lūk, 36 balsis kopā nodotas, 28 par, pieskaitot tos, kas cēla rokas, 3 pret un 5 atturējās. Priekšsādātājs kļūdē nosauc atturējušos un tos, kas ir pret. Tātad, tātad apstiprinājuši esam dek 6 līdz 14. Tālāk sākam atkal balsot un šoreiz par dek 15. The vote is open now grozīts. Sākam balsot. Everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un lūk, arī dek 15 ir apstiprināts. 25 balsis par no 36 kopumā. Līdz ar to 12. darba kārtības punkts ir izskatīts, un mēs varam pāriet pie 13. darba kārtības punkta. Un šai saistībā gribētu dot vārdu Jose Manuelam Fernandesam, lai viņš pastāsta mums par pārvietojumiem eh, šajos dibināšanas plānos. Lūdzu, Fernandeša kungs. Priekšādātāji, paldies. Ja runājam par šiem pārvietojumiem, Tad jāsaka, te nav runa par nekādiem svaigiem līdzekļiem, tie ir pārvietojumi budžeta ietvaros saskaņā ar finanšu regulas noteikumiem un um, kopientiesas nolēmuma gadījumā. Un te runājam par 1400 darbiniekiem, jeb štata vietām, 55 tūkstoši savukārt lai finansētu līdzstrādniekus. Pēc tiems uz. Kas ir pieņemti darbā 2019. gada otrajā semestrī, tālāk 11 budžeta pārvietojumi eh, revīzijas palātas kontekstā. Nulle 3, 19. Tur ir runa par pensijām, tātad 80 mm, tūkstoši eiro. Un tad savukārt Un tad eh, izdevumi, kas saistīti ar Lielbritānijas izstāšanos pēc tam. Vēl viena revizijas palātas pārskaitījums 3C19. Mm, Te mēs runājam par 8800 tūkstošiem um, eiro, kas jau no paša gada sākuma bijuši aktuāli pēc tam. Uh, Tālāk 140 tūkstoši eiro savukārt. Kams, eh, kas attiec uz projektu revīzijas ietvaros, kas nav pabeigts. Revīzijas palāta tālāk 05T19 šai gadījumā nepieciešami 100 tūkstoši eiro tūkošanas dienestam. Tas saistīts ar jauno revīzijas palātas publikāciju, kas tiks paplašināta skaita ziņā, un tādējādi tiks paplašināta revīzijas palāta redzamība. VAB 0619 savukārt te runājam par dotāciju paplašināšanu. But, um... Nākamais pārskatījums savukārt saistīts ar um, ēdināšanas dienestu un, un te jāsaka, ir un 30 tūkstoši, nevis 300, kā tas uh, sākum, sākotnē tika minēts. Nu, un tur runa ir par uh, pārstrādes iespējām, plasmasas apstrādāšanu, tātad lūk, plasmas mm, pudeļa aizstāšana ar mm, daudzreiz lietojumām pudelēm, līdz ar to revizijas palātā kopēji apstākļi arī tiks uzlabināti. VAB, VAB 0913 apkopes un uzturēšanas pakalpojumi 70 tūkstoši eiro apmērā. Tie ir mm, uzturēšanas pakalpojumu kontraktu izdevumi 0,0 un šis palielinājums saistīts ar elektrības patēriņu, dažādu veidu elektriskām instalācijām. Tālāk VAB 08A19. Tas ir apakšpostenis 2. Te runa par 10 tūkstošiem eiro. Un šajā gadījumā tas saistīts ar pārmaiņu procesiem, jo rudenī Mm. jo tiks eh, kā divi ēka atjaunot, attiecīgi tur nepieciešams eh, šos cilvēkus pārvietot uz eh, atjaunošanas darbu laiku uz citām ēkām. Nākamais pārvietojums VAB 0919. Un tur ir papildus līdzekļi. Mm, attiecībā uz posteni, kas saistīts ar darba apģērbu un uniformām. Tas tāpēc, ka ir no jauna pieņemti darbā drošības darbinieki. Tālāk VAB 10 C19 1000 eiro. 12, mm, 20 budžeta postenis. Tālāk VAB 11A19. Tas ir eh, budžeta postenes dokumentācija, mm, mm, bibliotekas un arhīvu izdevumi 25 tūkstoši eiro papildus. Tās tie ir izdevumi, kas saistīti ar arhivēšanas vajadzībām. Tas turklāt attiecas arī uz elektroniskajiem resursiem šai kontekstā. Tālāk VAB 12C19 ir līdzekļu palielinājums 2007. budžeta postenim 38 tūkstoši, tas saistīts ar medicīnas centru, medicīnas aprūpas centru. Un tālāk vēl joprojām revīzijas palātas kontekstā šajā establishment plāna ietvaros, saskaņā ar 53. pantu regulas, finanšu regulas ietvaros, tiek um, atsevišķu posteņu no ASV padarīt par pastāvīgām amata štata vietām. Šķiet, ka divi šādi posteņi, viens AST 8, viens AST 6, tiek padarīti par pastāvīgiem posteņiem. Un eh, tātad pārvietot no kategorijas AST uz AD, tātad par ierēdņiem Nu, tik daudz par revizijas palātu, tālāk reģionu komiteja. Otrais pārvietojums. 214. kostenis. 150 tūkstoši eiro, kas paredzēti telpu atjaunošanai, remontam reģionu komitejā un attiecīgi tas atbilst viņu darba plānam, reģionu komitejas darba plānam. Viņi vēlas pievilkt 53. pantu, lai savukārt tālāk vienu AD posteni, pagaidu posteni padarītu par pastāvīgu AD štata vietu. AD 7 kategorijā. Un viens AST 5, viena AST 5 štata vieta tad tiek padarīta par AD 5 eh, štata vietu pastāvīgi. Un tas viss atbilst kopējam plānam, ko apstiprinājusi reģionu komiteja. Tālāk, divi tālāki pārvietojumi datu aizsardzības regulātora darbības ietveros. Ierocināts pārvietojums par 550 tūkstošiem eiro. Un Te runā par darbiniekiem, kas viņiem jāpieņem darbā, lai varētu pildīt savas līguma saistības. Tālāk ombuds. Un tas ir pēdējais pārskaitījums. Tas atbilst viņu attiecīgajam plānam. Arī šeit tiek piemērots regulas 50, eh, finanšu regulas 53. pants un tiek eh, AST 4 pastāvīgā darba vieta tiek pie, pārviet, pārvietota kategorijā. Šī pārvietojuma mērķis ir samazināt darbinieku skaitu un tādējādi arī samazināt izmaksas ombuda birojā dienestām. Ierosinu balsot par visiem šiem pārvietojumiem kopā pārstāvi šeit, eh, varbūt, ka tad revīzijas palātas pārstāvi un arī citu iestāžu pārstāvi vēlas ko teikt, vai viņiem varbūt ir vajadzīgi kā tālāk paskaidrojumi. Thank you. Uh, merci, monsieur Fernandes. Paldies. Paldies, Fernandes kungs. Vai ir eh, kādi komentāri vai jautājumi, kad Iezabelas kundzei? Jā, paldies, priekšādātāji. Mēs balsosim par visiem šiem transfēriem. Bet es gribēju lūgt informāciju par revīzijas palātu attiecībā uz medicīnas dienestu. Es saprotu, ka tas ir paredzēts, lai uzlabotu instalācijas un veicinātu kapacitāti, un šķiet, ka Tas eh, ir vajadzīgs tāpēc, ka ir lielāks pieprasījums pēc medicīnas dienesta pakalpojumiem. Es gribētu zināt, kāpēc tā ir. Nu, iespējams, ka tā ir sensitīva informācija un varbūt to nevar publiski paust. Galu galā šeit ir runa par medicīnas pakalpojumiem, bet uh, Es eh, domāju, ka jebkurā gadījumā mums eh, tas būtu interesanti. Bet vēlējos norādīt, ka mēs balsosim pār šo mm, transferu. Gribēju vienkārši saņemt vairāk eh, informācijas vai nu šeit, vai arī kādā citā veidā. Thank you. Paldies. Vai ir kādi komentāri? Ja nē, došu vārdu Fuentes kundzei lai viņi varētu atbildēt uz Gvardijas Zabalas kundzes jautājumu. Paldies, priekšādātāji! Revīzijas palātes eh, medicīnas eh, dienests šogad eh, pārkārto savas instalācijas. Pašlaik ir tikai divas nelielas telpas, bet pēdējā laikā ir pieņemts daudz jaunu darbinieku. Mums bija daudz vakanšu, un Pašlaik, tā kā mums ir vairāk budžeta, mēs varējām pieņemt eh, darbā darbiniekus. Tāpat arī vēlējos norādīt, ka katru gadu darbiniekiem ir jāveic ikgadējās medicīniskās pārbaudes. Esam sākuši veikt kontrolas arī šoferiem. Līdz ar to darbā slodze ir palielinājusies. Un tas nav tāpēc, ka darbinieki slimotu vairāk nekā agrāk, bet Tas ir noticis tāpēc, ka ir vairāk darbinieku, ir arī daudz līguma darbinieku, pagaidu darbinieku, kas mainās, un tāpēc ir vajadzīgas šīs medicīnas pārbaudas. Ja nav citu komentāru vai jautājumu, tad, kā Fernandes kungs jau norādīja, ja iebildumu nav, mēs varētu akceptēt visus transferus un grozījumus šajos nodibinājuma plānos. Visi piekrīt? Paldies! 15. darba kārtības punkts - ēku politika. Diemžēl koordinatori vēl nav pieņēmuši lēmumu, kurš um, deputāts būs atbildīgs par šiem ēku failiem. Tāpēc jums nāksies samierināties ar to, ka es jums prezentēšu šo Eiropas ārējās darbības dienesta projektu. Eiropas ārējās darbības dienests ir paredzējis noslēgt ilgtermiņa um, nomas līgumus desmit gadiem uh, jaunai ēkai Mjanmā, Jangā. Un uh, tas būs paredzēts delegācijas izvietošanai. Ikgadējos uh, darba dokumentos ārējās darbības dienestā tika iekļauta informācija par šo jauno nomas līgumu. Pašreizējās telpas ir labas, bet uh, to kvalitāte nav pietiekama, un tāpat ar šai ēkai ir radušās drošības problēmas, jo īpaši jānorāda, ka šī ēka nav pietiekami droša attiecībā uz zemestrīcēm, un eh, pavisam tuvu atrodas arī dažādas eh, jaunbūves. Jaunās telpas atbilst antiseismiskajiem standartiem, tās ir drošākas, tās ir funkcionālākas, tāpat arī tās ir draudzīgākas videi, un tām ir arī daudz labāks tēls un imičs. Kopējās izmaksas jaunajām telpām, un šeit es um, vispārnāšo skaitļus, tie ir 12 miljoni eiro uz desmit gadiem, un šeit ir iekļautas arī eksploatācijas izmaksas. Šīs izmaksas samazinātos eh, tāpēc, ka Eiropas ārējās darbības dienas šīs telpas eh, nomātu kopā ar citām institūcijām. Ņemot vērā sākotnējo informāciju, ko iesniedz Eiropas ārējās darbības dienests, šīs ēkas tiktu dalītas ar Spānijas un Polijas vēstniecībām, kā arī ar Eko ģenerāldirektorātu. Taču vakar uzzinājām, ka Polija nepiedalītos šajā projektā, tāpēc izmaksas būs zemākas nekā sākumā tika lēsts. Bet tie tomēr būtu apmēram 400 tūkstoši eiro ietaupījuma. Neto izmaksas, ja paliktu pašreizējās telpās, būtu 9,5 miljoni eiro. Es atvainojos. Aizmirstiet, ko tikko teicu. Delegācija ir izskatījusi iespēju arī pirkt ēkas, tomēr juridiski tas nav iespējams. Iestādēm, kas nav Birmas iestādes, nav iespējams pirkt ēkas Birmā, Mjanmā ja nav nekādas saistes ar kādu Birmas institūciju. Es vēlējos arī atkārtināt, ka Eiropās ar ārējās darbības dienestam ir jāsniedz visa informācija parlamentam, un tas ir jādara pietiekami laicīgi. Tagad es vēlētos dot vārdu Eiropas ārējās darbības dienestam, lai viņi mums sniegtu pārskatu par situāciju. Vaskeses kundze, lūdzu. Thank you very much. Paldies! Es pilnībā piekrītu jūsu īsajam kopsavilkumam, ko jūs tikko prezentējāt. Vēlējos vienkārši vērst deputātu uzmanību uz to, kāpēc šāds priekšlikums ir ticis sagatavots. Kā jūs norādījāt, ir vajadzīgi uzlabojumi drošības un drošuma apstākļos. Vēlējos norādīt, ka Sākumā, kad eh, delegācija sāk apsvērt iespēju pārvākties, finanšu iespējas, protams, arī bija galvenais apsvērums. Nekustamā īpašuma tirgus jaungā ir, pievēr, ir piedzīvojis cenu kritumu. Tas nozīmē, ka mēs varētu iepaut, ietaupīt apmēram 30-40%. Ja mēs paskatāmies uz vidējā posma aplēsēm, un tas viss ir pieejams jūsu dokumentos, mēs redzam, ka pagājušā gada aprīlī mums radās iespēja sākt diskutēt par e, šo pārvākšanos. Aprīlī nomasa līgumu mēs pārslēdzām, un e, pašreizējais īpašnieks vēlējās paaugstināt cenu par 30%. Tas e, nozīmē, ka uh, desmitgadu periodā eh, izmaksas pieaugtu, tomēr tās nebūtu tik lielas, kā tika sākumā lēsts. Vēlējos eh, norādīt, ka mēs eh, iegūtu daudz labākus drošības apstākļus. Mēs iegūtu arī daudz labākas telpas, daudz kvalitatīvākas telpas par šo mazliet lielāko īres summu mēs redzam, ka pašreizējās ēkas nav tik labas. Jūs pieminējāt arī iespēju iegādāties īpašumu. Šeit ir jāsaprot, kādas politiskās iespējas mums pastāv. Mjānmas administratīvā galvaspilsētu jau vairākus gadus ir pārvietāta uz Napitāvu, un uh, varas iestādes aicina diplomātiskās iestādes arī pārvākties, bet uh, pilnībā tas vēl nav noticis, tāpēc ka šajā jaunajā pilsētā nav vēl nevienas uh, dalībvalsts vēstniecības. Tomēr ir ļoti iespējams, ka tuvāko desmit gadu laikā šī pārvākšanās notiks. Tāpēc, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, Mēs eh, nolēmām, ka Eiropas Savienības finanšu interesēs nebūtu iegādāties nekustamo īpašumu. Vēlējos vēl pieminēt eh, nesenās izmaiņas. Es eh, atvainojos par to, ka tikai vakar mēs varējām nosūtīt jums aktualizētu finanšu informāciju. Mēs tikai pirmdien, nes atvainojos pagājuši piekdien, uzzinājām, ka Polija nevēlas piedalīties šajā projektā. Nu, par laimi, Eh, Polija vēlējās īrēt tikai mm, pusotru stāvu, un tie būtu tikai 2,5% no kopējā finanšu apjoma. Tas nozīmē, ka mūsuprāt šīs izmaiņas nav pārāk lielas. Paldies! Thank you, any... Paldies, vai ka ir kādi komentāri, jautājumi? Ja nē, mans ieteikums būtu balsot. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Rezultāts ir pieņemts. Tātad priekšlikums ir pieņemts ar 27 balsīm par un 7 balsīm pret. Paldies! Līdz ar to mūsu sanāksmes balsošanas daļa ir beigusies un pāriesim uz 16. darba kārtības punktu. Tā ir mūsu ikgadējā tikšanās ar Eiropas Savienības aģentūrām. Protams, ka tā ir uh, tāda neatņemama daļa no ikgadējās budžeta procedūras. Šoreiz ir runa par 2020. gada budžetu. Tomēr daudziem deputātiem iespējams būtu svarīgi uzzināt, mm, kāpēc vispār darbojas šādas decentralizētas aģentūras. Un šeit ir arī dažādi īpaši elementi, kas ir mums svarīgi, skatoties no budžeta perspektīvas. Tāpēc šodien mēs varbūt uh, skatīsim tādus vispārīgākus aspektus un nerunāsim tikai par 2020. gada budžeta grozījumiem. Es eh, sirsnīgi sveicu mūsu vidū pārstāvis no aģentūrām, ir Eiropas eh, slimību apkarošanas centra pārstāve, un viņa ir arī vadītāja mūsu Eiropas Savienības aģentūru tīkla trojkai. Tāpat arī sveicu Madambals kundzi, kas vada uh, Eiropola aģentūru, un viņa ir ieradusies pie mums ar Martīno kungu. Un beigās sirsnīgs veicu arī Kija vai Kaja kungu, kurš ir aviācijas drošības aģentūras izpildirektors. Tā kā lēmumi par aģentūrām vēl nav pieņemti, budžeta referentē 2020. gadam Holmēras kundzē mūs iepazīstinās ar aktuālāko informāciju. Paldies, priekšādātāji! Labrīt, godāmie kolēģi! Pirmkārtām runājot par decentralizētām aģentūrām, ir jāatgādina, šīs, ka šīs aģentūras veids dažāda veida uzdevumus. Pēdējo gadu laikā uh, ir uh, bijušas dažādas jaunas funkcijas, līdz ar to šīs aģentūra tīkls ir paplašināts. Daudzām aģentūrām ir uzlikti arī papildu pienākumi. Mēs esam piešķīruši īpašus ieņēmumus šiem, šīm aģentūrām, un šie ieņēmumi daudzām aģentūrām ir svarīgākā budžeta daļa. Tāpēc arī ir vajadzīga Eiropas Savienības budžeta izpildes apstiprināšana. Ja runa par tīri publiskiem uzdevumiem, ko veic eh, dažādi publiskie dienesti, tad eh, šādus uzdevumus, protams, vajadzētu mm, finansēt no vispārējā budžeta. Pretējā gadījumā varētu rasties eh, dažādi interešu konflikti. Uh, Es eh, priecājos, ka aģentūra pārstāvji ir ieradušies uz šo sanāksmi, un es eh, ceru, ka mēs arī nākotnē varēsim turpināt sadarboties tikpat konstruktīvi kā iepriekš. 2020. gada budžeta plānā visas decentralizētās aģentūras saņems 1,77 miljardus eiro, un Kopējā summa ir saistīta ar jau noslēgtajiem līgumiem, kas ir um, vajadzīgi jau noteikto uzdevumu veikšanai. Un tie ir 38,6 miljoni eiro, kas tika apstiprināti jau 2018. gadā. 2019. Uh, gadā ir vērojams 7,7% palielinājums un tie ir 157 miljoni eiro. Galvenokārt tas ir saistīts ar migrācijas un drošības uzdevumu pieaugumu. Tāpat arī ir jāatcerās, ka Frontex aģentūrai tika piešķirtas papildu funkcijas. Līga tiesība aktī tika pieņemta vēl pēdējā mandāta beigās, un eh, šai aģentūrai 2020. gadā būs daudz vairāk uzdevumu. Ja runa par 2019. gadu, tad šeit ir pieaugums par 107,3 miljoniem eiro. Tāpat arī Eiropas ārējās darbības dienestam ir uh, vērojams ļoti liels pa budžeta palielinājums. Tāpat arī ir jāatcerās par EOLISA, kur ir vērojams samazinājums 55,6 miljoni eiro. Es uh, domāju, ka funkciju samazinājums šeit netiek vērtēts pietiekami optimāli. Vēlējos vērties arī pie komisijas un norādīt, ka drošības aģentūras ir saņēmušas tādu visai negatīvu attieksmi un ir atstātas pabērnu lomā. Jo īpaši es gribētu arī pieminēt Eiropolu Šeit varbūt parādās dažādi konflikti un dažkārt dalībvalstu pieprasījumus nevar vairs apmierināt. 2020. gadā ir paredzēti arī jauni amati. 7578, galvenokārt tas ir saistīts atkal ar migrāciju un uh, drošību, Jaunajā mandātā ir arī vērojams amata samazinājums - 125 amati mazāk un 82 vietas vairāk būs EASO. EULISA e, e savukārt ir vajadzīgi 20 papildu amati. Tātad Papildu jaunas vietas būs 293, kas tiks attiecīgi sadalītas starp visām aģentūrām. Tāpat arī ir vairākas jaunas aģentūras, galvenokārt eh, Eiropas eh, prokurora birojas. Eh, šīs birojas sāk darbojas notaļ pieticīgi. Es vēlos arī šeit paust savas bažas. Īsti nezinu, vai prokurora biroju mēs varam sākt veidot ar četriem darbiniekiem. Tāpat arī mums ir jāatcerās par Eiropas darba iestādi, kas arī ir sākusi savu darbību. Šajā gadā vajadzētu paskatīties arī uz vidusposma aplēsēm. Mums vajadzētu mm, saprast, ka ir jāņem vērā arī jaunais daudzgad finanšu plāns no 21. līdz 27. gadam. Vairākās aģentūrās ir radušās diezgan lielas problēmas. 2020. gada budžets mums uh, vienmēr ir bijis izējas punkts, mēs neesam balstījušies tikai uz 2018. gadu. Es, protams, varētu runāt arī sīkāk par dažādām detaļām, bet eh, es uzskatu, ka ar aģentūrām mums vajadzēs noteikti cieši sadarboties. Es eh, galvenokārt esmu pievērsusies eh, drošības aspektiem un redzu, ka mm, Šeit ir ļoti daudz dažādu problēmu. Īsti nesaprotu, kā Eiropolam var samazināt personālu par 35%. Es patiešām nesaprotu, kādā veidā mēs varēsim turpināt darbību. Te ir runa gan par tehnisko, gan juridisko uh, pusi, un Mēs jau tagad varam novērot, ka dalība valstīs vairs nesaņem pat atbildes uz saviem jautājumiem. Dažkārt ir jāgaida pat trīs gadi. Un tas ir jau tagad, ja mēs darbinieku skaitu samazināsim, tad dalībvalsts nebūs jāgaida piecus gadus. Galu galā šeit ir runa arī par IT personālu, par dažādiem tehniskiem darbiniekiem, kuri ir tieši atbildīgi par šādu uzdevumu veikšanu. Uh, uzskatu, ka šeit ir patiešām ļoti daudz trūkumu. Un uh, pievēršoties Eiropas prokurora birojam, ja mēs patiešām vēlamies, lai šīs birojas varētu pietiekami labi darboties, un lai tas varētu nodrošināt aizsardzības funkcijas Eiropā, tad mums vajadzētu nodrošināt arī atbilstošu aprīkojumu. Un šeit es domāju ne tikai par personālu, bet arī par budžetu. Uh, Es, protams, esmu priecīga, ka aģentūra pārstāvji ir klāt un varēs paši mums par to pastāstīt. Noteikti, ka 2020. gadā mēs eh, turpināsim kontaktēties. Es eh, priecājos arī, ka mums ir jauns priekšādātājs, un es eh, vēlējos patiešām pateikties, ka man devāt iespēju īsi aprakstīt pašreizējo situāciju. Paldies. Tagad došu vārdu aģentūru pārstāvjiem. Tomēr, ņemot vērā ierobežoto laiku, man ir tiešām jāuzstāj, lai jūs nepārsniegtu sešas minūtes, kas ir atvēlēts katram runātājam. Pirmai dod vārdu Amon kundzei. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt jūs ar to, ka jūs ievēlējāt par šīs komitejas priekšsarētāju. Gurātie budžeta komitejas locekļi novēlu jums ļoti sekmīgu parlamentāro sasaukumu. Esmu šeit kā pašreizējā priekšsēdētāja Eiropas aģentūru tīklā. Kā jau priekšsēdētāja kungs sākumā norādīja, es vēlētos iepazīstināt jūs ar šo aģentūru tīklu šobrīd, lai paskaidrotu, kas tad īsti mēs esam. Tātad šobrīd mūsu tīklā ir 45 dalībnieki Tās ir decentralizētas aģentūras galvenokārt, kopīgie uzņēmumi un citas iestādes, kā piemēram Eiropas Tehnoloģija instalācijas eh, aģentūra. Visas šīs aģentūras ir atsevišķas juridiskas personas, kas ir izveidotas saskaņā ar sekundāro likumdošanu un īsteno konkrētas tehniskas, zinātniskas vai pārvaldības uzdevumus, eh, ļaujot eh, Eiropas Savienības iestādēm īstenot eh, atsevišķas politikas. Kaut arī ļoti vilinoši šķiet mest uz mūsu vienā grozā, mēs ne, tomēr neesam homogēni. Mūsu tīkla dalībnieks var sagrupēt pēc eh, politiskās jomas vai tematiskajiem klasteriem, pēc atbildīgā ģenerāla direktorāta vai parlamenta komitejām vai arī saskaņā ar uzdevumu veidu, ko viņi veic. Tāda regulātora aģentūras, kurām ir pilnvaras pieņemt saistošas noteikumus, vai arī individuāls lēmums, kam ir e, tieši, tieši ietekme, kā piemēram Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma aģentūra. Un aģentūras, kas e, sniedz e, ziņojumus komisijai, dalību valstīm Un pēdējais veids, kā var sadalīt mūs, ir pēc finansēšanas struktūras, un Holmajers kundze to jau pieminēja. Mums ir tikai dažas pilnībā sevi finansējošas aģentūras, tad ir dažas, kas ir daļēji pašfinansējošas, kā EASA, un tad ir tādas, kas ir daļēji līdzfinansētas no nacionālajām uh, valstīm, kā banku iestāde, lielākā daļa no mums ir atkarīgi no Eiropas Savienības finansējuma, kā ECDC vai EFSA. Vēlos paskaidrot jums, kāpēc ir izveidots šis tīkls. Budžeta debatēs tiek minēts, ka mēs e, izmaksājam naudu, e, bet mēs, protams, pretī piedāvājam arī kādu vērtību Protams, ka nepieciešams optimizēt mūsu resursus, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vēlējāmies apvienot spēkus, lai koordinētā veidā reaģētu uz eh, noteikumu aktualizēšanu personāla jomā, finanšu jomā un tā tālāk, bet arī lai reaģētu uz pieprasījumiem no Eiropas Savienības iestādēm pēc informācijas vai datiem, lai būtu vienots kontaktpunkts. Mēs strādājam kopā, lai īstenotu uh, darbības, no vienotās pieejas, un mūsu galvenais mērķis ir izvarīties no pārklāšanās, lai nebūtu tā, ka katrai aģentūrai ir jādara individuāli tas pats, ko citas jau dara. Līdz ar to jums ir viens kontaktpunkts, nevis 45. Mūsu pievienotā vērtība. Es domāju, ka mēs visi varam sniegt labus piemērus. Es izvēlējos savas aģentūras piemēru, Mēs veicam ātru riska izvērtējumus jaunām slimībām. Un līdz ar to daudzas dalību valstis ir izlēmušas atteikties no šīs funkcijas, eh, ko viņi veic pašas, un pārdala resursus citiem uzdevumiem. Mēs izdarām šo darbu viņu vietā. Tālāk ir uzraudzības sistēma infekciozām slimībām, kur pirms mūsu aģentūras e, Eiropas Savienības līmenī bija 17, tagad ir tikai viena. Un šie resursi tad arī šobrīd var tikt pārdalīti citiem pienākumiem. Mēs atrodamies 23 dažādās dalībvalstīs un saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, kas citām mēs iestādēm nav un izvēlšos tikai vienu korekciju koeficients. Par ko ir runa? Tas skar 21 no mūsu aģentūrām. Šeit ir runa par aģentūras pievilcīguma mazināšanos kā darba devējam. Tas nozīmē, ka dažās no aģentūrās kaut arī noteiktais e, atlīdzības līmenis ir e, vienāds, e, tomēr faktiski izmaksātais ir par 30% mazāk, kas rada geogrāfisko līdzsvaru trūkumu. Šeit jūs, piemēram, redzat dažām aģentūrām piemērus. Ir grūti aģentūrām izpildīt izpildīt noteikumu prasību, lai nodrošinātu geogrāfisko eh, līdzsvaru, cik vien tas ir iespējams. Nespēja piesaistīt pietiekami lielu skaitu labu kvalificētu kandidātu. Jau pieteikumu kārtā mēs redzam, ka pieteikumi ir ierobežoti un ir grūti noturēt šos darbiniekus. Ja viņi dodas eh, uz turieni, tad pēc tam meklē darbu citur. Un tas, protams, atstāja ietekmi uz darba efektivitāti un rada arī augstāks izmaksas. Šobrīd korekcijas koeficienta pārskatīšana nav paredzēta pirms 2023. gada, kas nozīmē, ka līdz tam laikam mums aģentūram ir jāīsteno uzlabojumi, izmantojot sociālos pasākumus, kas nav nemaz tik efektīvi. Noslēgumā varu sacīt, ka mēs turpinam sadarboties meklējam jaunas sinerģijas iespējas, un e, tad e, mums ir izveidots kopīgs iepirkuma portāls, kas šobrīd ir ļāvis jau pirmajos četros gados ietaupīt 10 miljonus eiro, tā kā mēs turpināsim šo darbu. Daļa no šiem ietaupējumiem ir arī kopīgs e, katastrofu atkopšanās pakalpojumu centrs. Uh, Vēlējos tikai atgādināt jums, ka mums visiem ir viens mērķis. Tie, kas finansē mūsu, respektīvi Eiropas pilsoņu, viņi saņem arī pievienoto vērtību no tā, ko mēs darām. Paldies! Paldies! Debols kundze! Honorable members of the Gorāta Eiropas parlamenta deputāti, priekšsēdētāji kungs, uh, referents kundze, paldies, ka uzaicinājāt mani šodien, lai prezentētu Eiropolu un mūsu budžeta situāciju. Sākumā vēlos sacīt eh, pāris vārdus par Eiropolu svarīgo darbu, un pēc tam runāšu par mūsu budžeta pieprasījumiem 2020. gadiem. Mūsu misija ir sniegt atbalstu dalību valstīm, lai novērstu un apkarotu nozīmīgus un organizētas noziedzības tīklus, un cīnītos pret terorismu. Mēs esam auguši un izveidojušies kā uzticams partners tiesību sargājušām iestādēm dalību valstīs. Aģentūra ir arī svarīgs un respektēts partners strateģiskos jautājumos, sniedzot informāciju komisijai, informējot eh, sarunas darba grupās un, protams, arī Eiropas parlamentā. Varu, piemēram, atsaukties uz draudu izvērtēšanu terorismu jomā Eiropas Savienībā un nopietnu organizētās noziedzības eh, draudu izvērtējumā. Operatīvais atbalsts nacionālajām iestādēm ir mūsu galvenais mērķis un pienākums. Mēs piedāvājam gan instrumentus, gan pakalpojumus. Mēs darbojamies kā centrs eh, informācijas apmaiņā, noziedzības jautājumos, terorismu jautājumos. Mūsu rīcībā ir plaša datu bāze. Mēs varam savienot dalību valstis, veikt noziedzīgo datu analīzi, kas palīdz dalību valstīs strādājošiem izmeklētājiem. Kopš 2015. gada esam padziļināti iesaistīti uh, Parīzes, Briseles, Stokholmas un Barcelonas eh, darbā, kopā sadarbojoties ar Eurojust. Mums ir 240 eh, biroji saziņai, kas ir unikāla situācija pasaulē un veicina ikdienas eh, sadarbību. Mēs arī sūtām ekspertus uz vietas, kā gadījumā Slovākijā un Maltā, pēc žurnālistu slepkavības Dafne Kanuana un Jan Kočik. Slepkavību gadījumos pieaug pieprasījums dalību valstīs pēc mūsu pakalpojumiem, un arī pieaug ļoti strauji datu apmērs, ar kur mēs apvainamies. Tas ir četrkāršojies salīdzinot ar 2010. gadu. Pagājušā gadā 1,1 miljons ziņu tika saņemts Eiropolā. Investīcijas Eiropolā ir īstenībā investīcijas dalību valstīs un priekšdalību valstīm. Tagad vēlos paskaidrot mūsu bažas saistībā ar komisijas budžeta priekšlikumu 2020. gadim. 18. gada septembrī valde apstiprināja budžeta projektu 2020. gadam 174,8 miljonus eh, eiro, 66 papildus darbinieks. Valdē ir pārstāvēt gan komisija, gan dalību valsts, un viņi atzina, ka šis palielinājums eh, ir pamatots, jo ir pieprasījums arī audzis pēc mūsu pakalpojumu. Diemžēl, salīdzinot ar šo priekšlikumu, šobrīd budžeta projektā eh, cipari ir daudz zemāki finansējuma trūkums ir 33,7 miljoni un 52 personāla darbinieki. 2020. gadam mums ir ļoti smaga darba programma, reaģējot uz dalību valstu paustos, paustajiem pie, pieprasījumiem. Vēlos pieminēt tikai dažas no svarīgajām prioritārajām jomām. Atšifrēšanas platformas izstrāde cīņa pret eh, cilvēku tirzniecību, pretterorismu jomā, Eiropas platformas aktualizēšana, lai varētu efektīvi noņemt eh, internetā eh, publicēto ekstrēmo informāciju. Tāpat arī īpašās intervences vienības terorismu krīzē ekonomisko un finanšu noziegumu centru sagatavošanu, jo tikai mazliet vairāk par 2% no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek eh, arestēti Eiropā. Un, protams, cīņa pret, vides, eh, pret noziegumiem vidas jomā. Es varētu turpināt eh, vēl un vēl uzskaitīt ja mums nebūs adekvāts finansējums, mums būs aizvien grūtāk strādāt. Mūsu galvenais partners ir Eiropas parlaments. Jūs esat snieguši mums atbalstu visus šos gadus. 20. gada budžeta vadlīnijas, ko parlaments eh, pieņēma 19. gada martā, skaidri pauž nepieciešamību Eiropolu stiprināt, kas nozīmē, ka tās būs investīcijas iekšējās drošības jomā. Vienlaicīgi ir arī jāaizsargā ārējās robežas, un pieprasījumi stiprināt un palielināt darbu šajā jomā nav atspoguļojies finansējuma piešķiršanā. Tomēr terorisms, organizētā noziedzība, kibernoziedzība, tie visi ir no, nopietni draudi Eiropas pilsoņu acīs. Šie draudi ir sarežģīti strauji mainās un ir nepieciešams nepārtrauktam pievērst uzmanību. Varat būt pārliecināti, ka katrs cents, ko jūs ieguldīsiet Eiropola aģentūrā, būs investīcijas pašās dalībvalstīs, kas sniegs tiešu iegūmu nacionālajiem tiesību sargājušajām iestādēm. Paldies! Uh, Paldies! Tālāk Kī kungam dod vārdu. Paldies, priekšsarētāji! Priekšsarētāji kungs, uh, Holmējers kundze, godātie deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt mūs ierasties, lai prezentētu mūsu viedokli par EASA budžeta situāciju. Sākumā varbūt eh, sniegšu jums pārskatu par mūsu pienākumiem. Detaļās neiedziļināšos, bet pamatā mums ir četri galvenie uzdevumi. Pirmkārt, sagatavot visu likumdošanu, kas ir uh, svarīga aviācijas drošībai un videi Eiropas Savienībā. Otrs uzdevums ir certificēt un apstiprināt visus produktus, kas eh, tiek izmantoti aviācijā, tā skaitā Boeing, bet arī apstiprināt visas organizācijas, kas sniedz pakalpojumus ārvalstīs Eiropas aviolīnijām. Tātad ja ir KLM lidojums uz Meksiku, tad eh, apkopes eh, organizācijas, kas apkalpo šo reisu, viņam jāsaņem EASA apstiprinājums. Trešais uzdevums - uzraudzīt dalību valstis un atbalstīt viņas eh, Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanā. Ceturtais - tā kā aviācija ir starptautiska, tad mums ir uh, jāpopularizē Eiropas uh, un uh, starptautisko standartu īstenošanas nepieciešamība, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku drošības līmeni Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mums arī jāatbalsta mūsu nozars pārstāvju starptautiskajā tirgu. Paskaroties uz finansējumu EASA, mēs mazliet atšķiramies no lielākās daļas mūsu uh, kolēģiem aģentūra tīklā tādā ziņā, ka uh, starp 60 un 70 procentiem no mūsu finansējuma nāk no iemaksām no nozars pārstāvjiem. Tad, kad mēs certificējam Airbus vai Boeing, mēs par to saņemam maksu par šo certifikāciju. Otra daļa no finansējuma nāk no Eiropas Savienības subsīdijām, un mēs saņemam arī iemaksas no valstīm, kas nav ES dalība valstis, bet kas ir vēlējušās uh, kļūt par EASA asociētajiem biedriem. Un pēdējā daļa no mūsu finansējuma ir speciāli mums paredzēti līdzekļi galvenokārt starptautiskās sadarbības veicināšanai, lai veiktu sadarbības un palīdzības sniegšanas programmas dažādos pasaules reģionos. Mūsu finansējuma modelis eh, balstās uz piešķīrumu principu mēs nevaram pārlikt eh, finansējumu no viena finansējuma avota uz citu. Un katrs finansējuma avots paredz savus noteikumus. Tātad, ja mēs neiztērējam, piemēram, visas Eiropas Savienības subsīdijas, mums ir jāatmaksā atlikums ES budžetā. Ja mēs pārtērējam ES subsīdijas, uh, tad šī nauda nāks nos no nākamā budžeta. Citur mēs varētu veikt eh, arī uzkrājumus, ko izmantot eh, citos gados. Tātad eh, tie ir dažādi ienākuma avoti. Tagad minēšu, kāda ir lielāka izaicinājuma šiem trim finansējuma avotiem. Pavisam īsi par maksām, kuras iekasējam. Tirgus attīstās ļoti strauji, un mūsu maksas ir noteiktas eh, komitoloģijā ik pēc pieciem gadiem. Pamatā mēs nonākam tādā situācijā, kur mēs īsti ne, neesam eh, gatavi atbilstošais tirgus situācijai, kas rada mums konkurences eh, trūkumus Eiropai, Eiropas nozarei, Un bieži esam dzirdējuši no kompānijām aicinājumus sākt strādāt ar viņiem. Bet tā kā mūsu maksu struktūra to īsti neļauj darīt pilnvērtīgi, tad viņi informē mūs, ka viņi dodas uz Japānu, Koreju vai ASV. Ir vērts e, pieminēt e, no mūsu puses arī to, ka EASA ir vienīgā aģentūra pasaulē, kas netiek pilnībā finansēta no lietotāju maksām, kas parasti e, šādos gadījumos nāk no pasažieru iemaksām vai degvielas e, nodokļiem. Mūsu lielākais izaicinājums ir tāds, ka Eiropas Savienības finansējuma daļa nav mainījusies pēdējos 5 līdz 10 gadus. Kaut arī mūsu pienākumi, īpaši no pagājušā gada septembra, ir pieaugusi Mūsu loma pie tam ir, jāsaka, ievērojami pieaugusi. Un tas uh, rada korelācijas trūkumu starp pienākumiem, kurus uh, mums ir jāveic, un resursiem, kas ir pieejami aģentūrai. Un visbeidzot, par speciāli paredzētajiem līdzekļiem mēs strādājam ar četriem dažādiem ģenerāldirektorātiem uh, Eiropas komisijā. Uh, un katram no tiem ir savi noteikumi attiecībā uz finanšu instrumentiem, un kas, eh, tas attiecīgi rada lielu administratīvo slogu, jo katram ģenerāla direktorātam ir specifisks administratīvās procedūras un noteikumi, kas mums ir jāievēro, un eh, tie nav savstarpēji harmonizēti. Vēl viena problēma. Ņemot vērā to, ka mēs nevaram pilnībā sekt savas izmaksas, īstenojot programmas Eiropas komisijas uzdevumā, uh, Tas uh, rada ierobežojums mūsu veiktajiem pienākumiem. Tātad šie trīs finansējuma avoti rada mums izaicinājumu, bet tas ir tāda unikāla situācija EASA, un mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu, lai palīdzētu atrisināt šīs problēmas. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Lielas paldies. Vai ir kādi komentāri, jautājumi no zāles? Gajer kungs, lūdzu. Mr. Andrej. Lielas paldies! Jūs priekšādatā ļoti labi secinājāt, ka šis jaunais pastāvīgais referents vēl nav iecelts attiecībā uz aģentūrām. Man bija tas gods eh, šo pienākumu pildīt iepriekšējā sasaukumā. Un tāpēc es iepazinos ar dažāda veida šīm specifiskajām budžeta īpatnībām. Un eh, kopš strādā šajā budžeta komitejā vienmēr tiek argumentēts, lūk, ka Eiropas Savienības budžetā pietrūks līdzekļu. Apmēram 150 miljārdi eiro, vairāk vai mazāk, parasti ir tā summa. Un, nu, jāsaka, mēs varam, protams, īstenot tikai tik daudz politikas dalību valstu labā, cik šī summa mums ļauj darīt. Un mēs atzīmējam, īpaši, piemēram, gatavojoties daudzgadu finanšu plānas apstiprināšanai, ka uh, Eh, nepietiek vienkārši līdzekļus pārvietot šurp un turp. Ja tiek doti papildu uzdevumi, un eh, pirmām kārtām tās jau ir dalība valsts pašas, ka šos papildu uzdevumus nosaka un paredz Eiropas Savienībai, un attiecīgi tie tiek tālāk uzticēta aģentūrai, un eh, viņi, protams, veic šo pamatdarbu bet, respektīvi, ja šādi pienākumi tiek papildināti, palielināti, tāpat laikā netiek fin paredzēts finansējums, kurš otrādi līdzekļi tiek nogriezti. Un uh, komisija, protams, ir tas briesmīgais uzdevums, par kuras viņas neapsa, neapskaužu viņus, um, to visu mēģināt kaut kādā veidā salāgot. Ja tiek salies, sa saņemta papildu līdzekļi, tad tādā gadījumā aģentūras tomēr faktiski vienalga saņem mazāk nekā tām objektīvā kārtā vajadzētu. Mēs vienmēr budžeta kontekstā sapro, sastopamies ar tādu situāciju, kad aģentūra saņem papildu uzdevums, vienlaikus saņem arī nedaudz papildu līdzekļus, bet citas aģentūras arī mm, līdz ar to faktiski piedzīvo līdzekļu samazinājumu, līdzekļi tām savukārt tiek atņemti, un līdz ar to beigu beigās kaut kur vienmēr kaut kas pietrūkst. Nu, vienmēr kaut kas no sagas ir ārā, vai nu kājas vai galva. Nu, katrā ziņā šis finansējuma trūkums šobrīd aģentūram vēl vairāk pieaug, jo arī komisija pati sastopas ar situāciju, kur nav pietiekama līdzekļu. Nu, pat jau dzirdējām, ko teica Monika Holmajer, viņa runāja par šīm drošības uh, aģentūru. Jā, esam runājuši arī lūk par šo robežu apsardzes jautājumu, un tad savukārt tās darbības labā tika noņemta līdzekļu Eiropolam. Un tā tas ir nemitīgi. Mēs kā vācu politiķi arī nonākam šobrīd tādā situācijā, kad, piemēram, pie mums vēršas eh, pavalstu ministri, viņi iestājas, viņi saka, lūg, dariet vairāk kaut ko lietas labā un, un tā tālāk. Un mēs tepat laikā sakām viņiem, ejiet pie saviem finanšu ministriem un stāstiet to viņiem, jo nevar būt tā, ka šos uzdevumus nevar izpildīt. Bet, nu, katrā ziņā lielā mērā šeit ir tieši dalībvalstīm jāuzņemas atbildība tām ir jābūt spējīgām, gatavām dot papildu līdzekļus. Un vēl vienu lietu vēlos minēt. Ehm, šo daudzgadu finanšu plānu ietvaros eh, aģentūras vienmēr ir arī cietušas no tā, ka ir izveidot šis kopējais personāla kopums, kas eh, tad no aģentūrām tiek eh, kopīgi uh, apkopots un tiek noteikti, noteikts pienākums samazināt šo darbinieku skaitu. Un tas, protams, attiecīgi attiec tālāk arī uz aģentūrām. Zināmā mērā tas darbojas normāli, bet, nu, vienā brīdī tomēr šo darbinieku ir par maz un attiecīgi aģentūru darba spēja tiek traucēta. Un tāpēc esmu ārkārtīgi nobežījies ka līdzīga veida sistēma varētu atkal tikt rasta tagad šai sarunās par nākamo daudzgadu finanšu plānu ar dalību valstīm. Tās, protams, nekādā gadījumā nevēlas piešķirt nekādus papildu līdzekļus un tā tālāk, bet tā rezultātā mēs varam eh, nu, nonākt pie problēmām. Viņi, protams, nevēlas doties mājās un teikt, ka viņi ir kaut ko vairāk piešķīruši, bet tāpat laikā nu, šī birokrātija, nu, arī viņi vienmēr runā par birokrātiju un tam līdzīgi, bet jāsaka, ir vajadzīgs šis papildu personāls, ja šie ir papildu uzdevumi. Nu, lūk, ja visās Eiropas Savienības iestādēs, un arī dzen šajā parlamentā, um, nu, tiktu, notiktu šis 5% samazinājums, kā tas tika noteikts, tad tas, protams, visur tika izjusts ļoti sāpīgi, bet vienai otrai aģentūrai šobrīd tas faktiski pat apdraud um, pastāvēšanu. Tāpēc, domāju, šiem jautājumiem mums jāvērš krietni lielāka uzmanība, jāraugās uz aģentūru vajadzībām un vienlaikus arī komisijā uh, Es domāju, nu varbūt es tā nu, nedaudz riebīgi izsakos, bet viņiem tomēr ir jāpārliecinās, ka šīs izpildu aģentūras eh, nevis tikai vienmēr eh, iznes uz sevi šo papildu taupīšanas vajadzību, varbūt komisijai pašai to vajadzētu īstenot, um, nu, pēdējos piecos gados katrā ziņā ļoti intensīvi ir ticis domāts uh, par to, lai aģentūras kļūtu tāds pašpieteikums, paši sev varētu finansēt. Uh, Monika Holmajer teica, ir vēl viena otra iespēja, kur tas varētu pastāvēt, bet tur arī konflikti intereses, uh, interešu konfliktu iespējamība, nu, kur, piemēram, ja saņem finansējumu no nozars, tad viņi arī savukārt tālāk var, uh, nu, nu tā teikt, uh, nu, kas maksā, tas pasūta mūziku. Nu, lūk, domāju, ka jāraugās uz šo aģentūru potenciālo darbu un ceru, ka šajā sasaukumā mums izdosies daudz no šiem jautājumiem atrasināt. Lielas paldies, Andresenkungs! Paldies, priekšādātāji! Nu, man ir divi jautājumi. Divi jautājumi, kas saistīti ar aģentūrām. Jo te mēs nerunājam tikai par tām aģentūrām, ko jūs šeit prezentējāt, bet, nu, faktiski runa ir arī par visām citām aģentūrām. Pirmais jautājums saistīts ar Brexit divas aģentūras faktiski nācās pārvietot šīs Brexit iespējamības dēļ. Tās tika pārvietotas no Londonas uz Amsterdamu un Parīzi attiecīgi. Un man ir jautājums par šīm aģentūrām. Kā šis process norisinās? Vai joprojām vēl sastopaties ar kādām problēmām saistībā ar šo aģentūru pārvietošanu no Londonas uz Amsterdamu un Parīzi? Es zinu, ka ir bijušas problēmas arī, piemēram, ar kontraktiem attiecībā uz zāļu aģentūru, bet nu varbūt jūs varat sīkāk mums par šo situāciju pastāstīt. Un otrs jautājums par Frontex. Dzirdējām, ko teica Fonderlajenas kundze pagājušajā nedēļā. Viņa savā runā plenāra sēdē Strasbūrā teica mums, ka viņa stiprināšot Frontex Šķiet, ka no tūkstots darbiniekiem viņi teica, šo skaitu varētu pareilgināt līdz desmit tūkstošiem. Nu, tas, protams, nozīmē daudz papildu līdzakļu. Un ir bijušas arī plašas diskusijas tieši par šo jautājumu pēdējā laikā. Mēs zinām, ka tas, protams, nav nekas tāds pilnīgi jauns, nu šis viņas pagājušās nedēļas priekšlikums, bet tomēr gribētu mazliet vairāk dzirdēt arī par to, vai ir noteikts kaut kāds laika grafiks saistībā ar šāda veida plāniem. Un Frontex aģentūra uh, Nu, taču mm, vai viņi nepiedzīvo arī zināmas pārvaldības problēmas visu šo pārmaiņu rezultātā? Jo nu, no viena tūkstoša pāriet uz desmit tūkstošiem, tas aģentūras darba apjomā, es domāju, rada milzīgas pārmaiņas. Un, nu, kā jau teicu, jaunā Eiropas komisijas priekšādātāja vēlas to paplašināt šādos apmēros. Nu, varbūt, ka mums vajadzētu par to runāt, varbūt vajadzētu uzaicināt arī Frontex pārstāvis, nu, pēc brīvdienām droši vien. Bet varbūt jūs jau varat kaut ko par šo procesu vai pat skaidrojumu sniegt. Paldies, Zonkas kungs. Lielas paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Šīs diskusijas par aģentūrām patiešām ir ārkārtīgi interesantas. Man šķiet, ka ka nu, ne jau šīs aģentūras ir izveidotas kaut kādas tādas nejaušības rezultātā. Nē, tās tika visas izveidotas ar kaut kādu mērķi, tāpēc, ka bija parādījušās zināmas problēmas. Mm, un, protams, tagad savukārt piedzīvojam problēmas ar finansējumu. Un te nu man ir vairāki jautājumi. Varbūt šai budžeta komitejā mums vajadzētu nu, runāt arī par jaunām aģentūrām. Mēs kaut kādā esam ļoti nozīmīgi komiteja, un es zinu, ka Eiropas Savienībā problēma apjoms jau tikai un vienīgi pieaugs. Varbūt mums vajadzētu apsvērt iespēju, nu, piemēram, ierosināt, veidot vēl kādu jaunu aģentūru. Bet, nu, tālāk, ja runājam, piemēram, par migrācijas biroju, tad te man ir jautājums. Ja pareizi atminos, tad parlaments faktiski šai gadījumā nav noteicējis pār šo aģentūru. Zinām, ka oktobrī atkal būs balsošana par to, un gribēju vaicāt, kas ir noticis pa šo laika sprīdi ar šo aģentūru. Kopš 2017. gada oktobra tātad. Es zinu, ka bija zināmas problēmas šajā gadījumā ar līdzekļu pārvaldības pārskatāmību. Liels paldies! Kūsa kungs! Liels paldies! Man ir vairāki jautājumi EASA pārstāvjiem. Viņš teica, ka, piemēram, nu, nu, pie šiem eh, objektiem piedara arī Boeing un tā tālāk. Un te nu es gribētu runāt par to Boeing modeli, kas bija šis, eh, nu, 737 eh, modelis, tātad, eh, kura izmantošana tika liekt. Un es gribēju vaicāt, vai, vai tas arī izgāja cauri certifikāciju EASA. Un gribēju attiecīgi arī tā prasīt, kas tur notiek kompensācijām tā tālāk, vai, nu, tas, vai arī jūs tad palaidāt ko garām līdzīgi, kā tas notika ASV certifikācijas birojā, un, ja jā, tad cik lielā mērā jūs tagad lēšat, kādi varētu būt riski ar nepieciešamību jums maksāt kaut kādas kompensācijas, sums, mm, kompensācijas summas par šādu kļūdu pieļaušanu darbībā? Lielas paldies! Nākamā runātāja Markesa skundze. Muito obrigada. Um, eu gostaria de. Lielas paldies! Vēlējos uzdot šādu jautājumu. Nu, jāsaka, tas varbūt neatiecas tik specifiski uz konkrētām aģentūrām, bet eh, drīzāk uz šo kopējo aģentūru tīklu pārstāvi. Esmu, protams, pateicīga par informāciju, ko jūs mums sniedzāt jau līdz šim. Uh, Un te gribēju runāt par šo mm, korekcijas koeficientu. Šie korekcijas koeficienti, protams, ir problemātiski. Uh, un tie skar arī aģentūras. Bet, nu, jāsaka, šis jautājums skar arī cita veida Eiropas Savienības iestādes un struktūras. Nu, piemēram, pārstāvniecības dalība valstīs, arī Eiropas parlaments tiek pakļauts šim koeficientam, tāpat arī informācijas biroji dalība valstīs Kopumā šis korekcijas koeficients, jāsaka, tiešām ir problemātisks, un tas attiec uz visām struktūrām un ne tikai uz aģentūrām. Es esmu ļoti pateicīga aģentūra tīkla pārstāvim, ka viņš šim jautājumam pieskārās. Domāju, ka nākotnē, tad, kad atkal par to runāsim, un kad runāsim par jaunajiem štat, par jauno štatu nolikumu, tur vajadzētu ņemt vērā arī šo niansi. Respektīvi, nedrīkstam par šo koeficientu runāt tikai tad, kad runājam par aģentūrām, bet arī citā kontekstā. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Merci euh, beaucoup, monsieur. Lielas paldies, priekšādātāji! gribēju teikt paldies Monikai Holmajerai, referentai par viņas prezentāciju. Tā bija ļoti skaidra un ļoti lakoniska, tiešām eh, nu, labi prezentēja šo darbu. Tālāk priekšādātāji. Eh, eh, nu, Varbūt, ka šī prezentācija savukārt, ko šeit pārstāvi izklāstīja un kas tika rādīta mūsu uz ekraniem, varētu tikt arī izdalīta papīra formātā tiem, kas to vēlas saņemt. Gribēju atsaukties uz vairākām lietām. Es darbojos arī Liba komitejā, un līdz ar to man aktuāli tādi jautājumi kā patvērums, cīņa pret uh, terorismu, pret mm, noziedzību. Un šajā kontekstā gribētu norādīt, ka, manuprāt, aģentūras Eiropas Savienībā mm, kas strādā pie, šī tādām, pie šīm tēmām, saņem tādus ļoti operatīvus uzdevumus. Tām tiešām nāk strādāt tā ļoti pietuvināti, īstenot konkrētas darbības, darīt to saskaņoti, un tāpēc, protams, jāsaskaņo arī līdzekļi. Kā jau teica mans kolēģis Andresens, ja runājam, piemēram, par Frontex aģentūru, tad vēlētos uzdot jautājumu par to, cik lielā mērā šeit pastāv saskaņotības starp šo uh, Es saprotu, ka tagad tātad 191 postenis, kas tika izveidots 2000, līdz 2020. gadam, bet tāpat laikā, nu jā, un, un ar tiem izteicieniem, ar ko nāca klajā Fonda Lajens kundze, viņa teica 10 eh, tūkstoši līdz 24. gadam. Nu, tas nozīmē, ka būs vairāk par, tū, par 1500 eh, amatvietām gadā, 1600 amatvietām gadā. Kā tad šo pārēju īstenot, kā to visu arī pamatot? Nu, protams, um, pat ja mēs um, pieķeram, pieturamies pie daudzgad finanšu plāna sākotnējiem skaitļiem, tik un tā tad būs vajadzīgs, nu, vismaz par 700-800 um, darba vietu katru gadu vairāk. Tālāk arī brīnos par to, ka ir samazināti līdzekļi Mm, mm, šim Eiropas prokuratūras birojam, mm, ņemot vērā, ka deklarācijas katrā ziņā ir izteikts visai skaļas attiecībā uz šī prokurora pilnvarām un tam līdzīgi. Tālāk Eiropola dzīvo Strasbūrā, Tur ir sad, n, policijas un muitas iestāžu sadarbības centrs Eiropā. Šīs centrs strādā ļoti cieši sadarbībā ar Eiropolu. Viņu, viņu īstenotais darbs ir ļoti svarīgs. Viņi nodarbojas ar noziedzības profilaksi, runāja par pārdobežu noziedzības apkarošanu, vēršanos pret terorismu. Un šie jautājumi, protams, bija ļoti aktuāli, tostarp arī Strasbūrā pagājušā gada decembrī. Uh, Un tātad tur arī tika notvērti starptautiska mēroga noziedznieki, un visi šie jautājumi, protams, ir tādi, kur faktiski nacionālās administrācijas galā nevar tikt un ir vajadzīga šāda pārobežu sadarbība, nu, visplašākajā šī vārda izpausmē, tātad um, dalībvalstu policija un šie centri un tā tālāk. Tāpēc es nedomāju, ka šeit varētu un drīkstētu samazināt līdzekļus. Un, nu, par šo jauno patvērumu aģentūru runājot, runājot arī šeit, Fonda Lajens kundze. Uh, Ehm, faktiski teica, ka te nāks jauni priekšlikumi, un tie visdrīzāk būs saistīti tieši ar šādas jaunas aģentūras vai centra izveidi. Bet, ja mēs runājam par saturisko, Atcerēsimies, ka esam budžeta komiteja, un mums līdz ar to uzdevums faktiski ir izdevums visur samazināt, tos kontrolēt. Nu, tātad mums ir jāseko līdz visu šo kompetenci tālākai attīstībai, bet jādara tas tā realistiski un um, jāspēj uh, nu, izvērtēt šo līdzsvaru. Nu, protams, ka pilsoņi gaida to, ka mēs cīnīsimies pret terorismu, pret noziedzību, un tad eh, tāpat laikā mums jārod realistiski budžeta līdzekļi, un tas jādara efektīvi. Un tālāk runājot par jūsu aģentūrām, jūs, kas esat eh, aģentūra tīkla priekšādātāji, es vienkārši gribētu teikt, ka. Un ka, protams, būtiskā tāda sērga ir arī visi šie cilvēki, kas iet pāri robežām. Ir slimības, kas, eh, nu, kurām nav, jūs esat atbildīgi par zāģendu, bet, var sakot, slimības iet pāri robežām un tām jau vīzes nevajag, un tās apkurot līdz ar to ir sarežģīti. Paldies, nākamais runātājs. Ok, thank you. <laughs> thank you for the assistance. Very... Liels paldies, man pavisam īsts jautājums priekšādātāji. Esmu pilntiesīga nodarbinātības komitejas dalībniece un gribēju lūgt, vai varat sniegt kādu sīkāku informāciju iespējams par Eiropas darba aģentūru, kas būs Bratislavā. Un kas tad būs tieši uzdevumi, tiešie uzdevumi, ar ko šī aģentūra nodarbosies? un kad šī aģentūra sāks darboties pilnā apmērā. Nu, un tad arī vēl gribēju teikt jums lielu paldies. Mēs esam jaunievēlēta deputāta šeit parlamentā. Un mums līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi saprast, uzzināt, saņemt detalizētu informāciju par to, ar ko nodarbojas šīs 45 Eiropas Savienības aģentūras. Paldies par šo informāciju. Ļoti labi saprotu, ka pastāv eh, problēmas ar to, ka finansējuma nepietiek aģentūrām. Un, protams, ir arī viss šis korekcijas koeficienta jautājums. Un kā viens otrs mans kolēģis jau teica iepriekš, um, būs šis jautājums par korekcijas koeficientu jāskatā tādā plašākā, vispārīgā kontekstā, jo tas ir saistīts arī ar ierēģiem un tā tālāk. Thank you very much. Paldies. Vai ir kādi citi komentāri? Ja nē, došu vārdu komisijai. Uriela kungs. Paldies, priekšādātāji. Izteikšos pavisam īsi. Nevēlos eh, pārāk daudz eh, iztērēt eh, jūsu laiku šajā viedokļa apmaiņā ar aģentūrām. Tik uzdoti divi pavisam konkrēti jautājumi par dažām aģentūrām. Andrēsena kungs prasīja par uh, Eh, zāļu aģentūras pārcelšanu no Londonas uz Amsterdamu. Pēc ļoti sarežģītām sarunām tika panākta vienošanās. Apakša nomāt birojus, kurus agrāk ieņēma Eiropas zāļu aģentūras eh, biroja Londonā, tātad mēs atradām jaunu īnieku. Uh, Protams, ka būs izmaksas, kas ar to saistīsies, taču šīs izmaksas vēl ar vienā paliks tās aploksnes ietveros, kas tika iesniegta agrāk šai komitejai, tad, kad mēs iesniedzām dokumentus par zāļu aģentūras biroju izmaksām. Vairāki deputāti jautāja arī par plāniem un par veidu, kā tiks pieņemti darbā Frontex 10 tūkstoši robežu sargu tika panākta vienošanās starp padomu un parlamentu. Mēs vienojāmies par pakāpenisku pieņemšanu un šajā nolīkumā, kur ir runāts par desmit tūkstošu darbinieku pieņemšanu darbā, ir iekļauts termiņš 2027. gads. Mēs uzsākām uh, pieņemšanu darbā jau šogad, bet tā ļoti pieticīgi, un nākamgad Mēs to turpināsim darīt, un līdz 2020. gadam mums vajadzētu būt pieņemtiem darbā jau tūkstots robežsargiem. Tāpat arī es eh, dzirdēju, ka jaunievēlētā padomas priekšādātāja, norā, komisijas priekšādātāja norādījusi, ka uh, Eh, pieņemšanu vajadzētu pātrināt un vajadzētu to pabeigt līdz 2024. gadam. Man nav nekādu komentāru par šiem viņas, komen par šiem viņas izteikumiem, bet eh, mēs, protams, atgriezīsimies un runāsim par šo jautājumu komitejā, ja tas tā patiešām būs. Un, protams, šeit jāpiebilst, ka budžeta ziņā būs ievērojamas izmaiņas. Roncālkungs jautāja par procedūru uh, kā tiek veidotas jaunas aģentūras un ka šī komiteja būtu jāiesaista konsultācijās par šādiem jautājumiem. Patiešām tas ir paredzēts starp institucionālajā nolīkumā. 31. pantā ir runāts par to, ka ar parlamentu ir jāveic oficiāls konsultācijas. Tā ir daļa no procedūras. Noslēgumā gribēju reaģēt uz pavisam konkrēto kritiku, uh, ko izteica vispārējā referente un arī aģentūra pārstāvji par Eiropolu budžetu. Man vajadzētu šeit mazliet aizstāvēties. Mēs esam pilnībā ņēmuši vērā eh, visus mm, budžeta palielinājumus, ko Eiropolis saņēmis iepriekšējo gadu laikā. To visu esam ņēmuši vērā un esam šeit piemērojuši arī inflācijas korekciju. Uh, Tāpēc eh, budžeta iestādes eh, izvērtējums pēdējos gados eh, tātad ir akceptēts un ir veiktas visas vajadzīgās korekcijas. Tā visa rezultātā 2020. gada beigās Eiropol būs 178 amata vietu vairāk. Tātad Tas ir palielinājums, ja mēs to salīdzinām ar sākotnējām aplēsēm šīs daudzgadu finanšu schēmas sākumā. Es nevēlos to nekādā veidā apšaubīt. Gribu norādīt, ka Eiropola aģentūra ir saņēmusi ļoti lielu atbalstu no visām trīs institūcijām, kas ir iesaistītas budžeta procedūrā. Ļoti uzmanīgi uzklausīju Holmējeras kundzes komentārus. Protams, ka viņa komisijas priekšlikumus neakceptē, un, protams, ka mums būs iespēja vēl tuvāko mēnešu laikā par to apspriesties. Tas arī būtu viss priekšādātāji. Paldies, Urīla kungs! Tagad atkal došu vārdu aģentūru pārstāvjiem atbildēm, bet es vēlējos patiešām aicināt sniegt konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem tā, lai mums nepietrūk laika. Amons kundze. Paldies! Liels paldies arī par uzdotajiem jautājumiem, jo tas parāda, ka interese par aģentūrām ir liela. Daži no jautājumiem jau tika atbildēti, uz tiem atbildēja komisijas pārstāvis, tad, tad par zāļu aģentūru un par ārējās darbības dienestu. Nevēlos šeit iecināties detaļās. Mēs varētu, piemēram, lūgt aģentūras sagatavot uh, paskaidrojumus rakstveidā un iesniegt tos jums. Tas noteikti būtu daudz vērtīgāk un uh, viņu atbildes būtu arī daudz labākas nekā tā, ko es jums varētu sniegt. Mums ir arī kolēģis no Frontex. Varbūt uh, Frontex kolēģis varētu papildināt komisijas pārstāvi teikto, kas attiecas uz šo aģentūru. Tika uzdots jautājums arī par korekciju koeficientu. Un ka tas attiecas uz visām institūcijām, ne tikai uz aģentūrām. Iemesls, kāpēc šis jautājums ir tik sasāpējis aģentūrām, ir tas, ka tās ir eh, izkaisītas pa 23 valstī. Jūsu delegācijām šajās valstīs ir līdzīgas problēmas. Mēs zinām, ka diskusijas par koeficientiem nav ļoti vienkāršas. Tāpēc, ka aģentūras visas ir ieliktas vienā budžeta kastītē, tā varētu teikt. Un, ja jūs kaut ko piešķirat vienai aģentūrai, tad pārējām kaut kas ir jāatņem. Tieši tāpēc nevajadzētu šeit diskutēt par korekciju koeficienta samazināšanu dažām aģentūrām. Tas ir piemērots zinām iemeslu dēļ. Vajadzētu nodrošināt, lai tās aģentūras, kurām ir zemāks koeficients, varētu patiešām darboties, un tā būtu visi vajadzīgie līdzekļi, lai to varētu darīt. Protams, ka tas nav uzreiz tā tik vienkārši saprotams. Prezentācija eksemplāri jums visiem ir pieejami, esam tos sagatavojuši. Ja runa par jaunām aģentūrām, Par darba aģentūru, kā jūs minējāt, tā ir pavisam svaiga, un uh, mēs uh, varētu sagatavot rakstveidā šo informāciju, un jūs varētu ar to iepazīties tad, kad jums ir vairāk laika. Es domāju, ka tas ir pats labākais, ko mēs varētu jums piedāvāt. Varbūt uh, kolēģis no Frontexa varētu pavisam īsi izteikties. Paldies, priekšādātāji! Godāmie deputāti! Kā jau komisija norādīja, likumdošanas process ir pabeigts, un mēs sagaidām, ka regulā stāsies spēkā oktobrī vai novembrī šajā pašā gadā. Aģentūras un iesaistītās personas strādā pie plāna, kā varētu īstenot šo jauno un paplašināto mandātu. Tad, kad es runāju par aģentūru un iesaistītiem personām, tātad te ir runa par Eiropas robežu un krastapsardzes aģentūru Frontex un arī par varas iestādēm dalību valstīs, kas sadarbojas, lai varētu šo mandātu īstenot. Te nav runa tikai par to, ka visus uzņemas aģentūra. Šeit ir runa par kopēju darbu visas Eiropas līmenī. Jūs runājāt par resursiem. Finanšu pārskatā ir minēts, kas ir ieplānots uh, no šī brīža līdz 2027. gadam. Tāpat arī mums ir pārskatītajā regulā paredzēts vidusposma pārskats, un uh, pavisam drīz mēs to arī veiksim. Es uh, dzirdēju šeit vairākus paziņojumus, vēlējos norādīt, ka šie desmit tūkstoši nebūs desmit tūkstoši personāla. Uh, saskaņā ar personāla regulu. Ir runa par dažādām personāla kategorijām. Apmēram 3000 būs mūsu personāls, bet 7000 būs ilgtermiņa un īstermiņa eh, deleģētie pārstāvji no nacionālajām robežu un krasta apsardzes aģentūrām. Tātad eh, te ir runa par dažādām personāla kategorijām. Uh, Kā jau tika minēts, arī korekcija koeficients attiecas uz Frontex, un um, mēs esam uztraukušies par to, ka tas ietekmēs šo 3000 personāla darbinieku pieņemšanu darbā. Un uh, pēdējais. Mēs, protams, esam gatavi piedalīties struktūrētās diskusijās ar šo komiteju, ja mūs aicinās to darīt. Un paldies jums par jautājumiem. Paldies, Bolas kundze. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos visiem pateikties par pausto atbalstu. Mēs dzirdējām, kā jūs saprotat, cik svarīgs ir ir Eiropola veiktais darbs. Es vēlētos pateikties par papildu 178 darba vietām. Mums ir jāveido kontrabandas centrs, tāpat arī terorisma centrs, tāpat arī interneta eh, atsauču nodaļa, lai mēs varētu cīnīties pret eh, vārdarbīgiem izteikumiem internetā. Mēs redzam, ka Eiropol ir pavisam cita iestāde, ja to salīdzinām ar Eiropolu pirms septiņiem līdz desmit gadiem. Uh, Un, protams, mums ir jādomā arī par prioritāšu mainīšanu. Šī prioritāšu mainīšana notiks jomās, kas ir ļoti būtisks dalībvalstīm, piemēram, Eiropas platforma nelegāla interneta satura izņemšanai. Daudzgad finanšu plānā šeit mēs runājam par 20 miljoniem eiro, nākamgad tie ir 6 miljoni eiro. Ja tas tiek darīts Eiropas līmenī, tad izmaksas atsevišķām dalību valstīm ir daudz mazākas. Augsta mērķa mm, izmeklēšanas, tās arī ir ļoti būtiskas, tām ir vajadzīgi 5 miljoni katru gadu. Un, protams, ka mums ir arī vajadzīgs atbalsts Eiropas prokurora birojam. Mēs nezinām, cik daudz darba mums tas radīs. Mums vēl ir jāapspriežas ar jauno EPO vadību, taču regulā ir paredzēts, ka Eiropolam ir jānodrošina analītiskais darbs EPO vajadzībām. Tagad par līgumdarbiniekiem. Kā jau referente Holmēra norādīja, Eiropas komisija ir ieteikusi samazināt personālu 235 uh, aģentūras darbinieki tiks samazināti līdz 148, tie runa par līgumdarbiniekiem, un tas ir jādara līdz 2022. gadām. Protams, ka tā ir personāla samazināšana, un tas ievērojami ietekmēs Eiropola darbību. Mēs paredzējām uh, šos darbiniekus mūsu nolīkumā ar uh, valdi. Uh, Un tāpat arī vienojāmies ar Home ģenerāla direktorātu. Arī citas aģentūras pieņem līguma darbiniekus, kas veic dažādas papildu funkcijas, piemēram, eh, IT un arī citas papildu funkcijas, eh, par ko ir atbildīga aģentūra. Mēs redzam, ka darbinieki jau mūs atstāja. IT speciālisti ir vajadzīgi arī privātajā sektorā un citās aģentūrās. Tāpēc mums ir radušies konflikti ar citām aģentūrām. Darbinieki dodas no mums prom, un mēs netiekam galā ar visu darbu, kas ir vajadzīgs IT jomā. Paldies, tagad Kaikungs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos īsi atbildēt Kusa kungam, kurš uzdeva jautājumus par Boeing. Es varētu šeit runāt stundu, bet es nezinu, vai tas ir vajadzīgs. Ja runa par Boeing, ASV ir galvenā certifikācijas iestādē, un uh, Eh, lai šīs lidmašīnas varētu lidot uz Eiropu, mēs, ja eh, tā varētu teikt, apstiprinām viņu apstiprinājumu. Ņemot vērā šos, eh, šīs divas avārijas, lidmašīnas vairs netiek izmantotas. Mēs esam sadarbojušies ar Boeing un ar Aviācijas federāciju, lai certificētu šīs jaunās izmaiņas, kas ir ieviestas Boeing lidmašīnās, lai tās varētu atsākt darboties. Ņemot to visu vērā, uh, Un ņemot vērā arī to, ka mūsu certifikācija tiek koordinēta ar ASV un citām aģentūrām pasaulē, es nedomāju, ka mums šeit pastāv kaut kāds risks attiecībās kompensācijā. Vajadzētu arī saprast, ka ir diezgan daudz kompensāciju prasību pret Boeing. Uzskatu, ka mums kā drošības aģentūrai ir jāpieļauj lidmašīnas mm, darbības atjaunošana tikai tad, kad tā ir droša, un šeit nav runa par kompensācijām. Uh, Paldies! Pirms es došu vārdu Holmēras kundzei noslēgumam, gribēju teikt, ka prezentācijas visiem tiks nosūtītas pēpastu. Un otrkārt, ņemot vērā šo sarunu saturu, būtu jātiekas ar komisiju pēc iespējas ātrāk, un norganizēsim šo tikšanos, tik vien tas būs iespējams. Holmēras kundze. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Liels paldies arī par jūsu izrādīto lielo interesi. Uzskatu, ka aģentūrām ir vajadzīga šī mūsu interese. Aģentūras eh, bieži vien tiek uzskatītas par kaut ko tādu, kas notiek te mums blakus, un bieži vien mēs uh, nevaram novērtēt to, cik šīs aģentūras ir nepieciešamas, tāpēc, ka ikdienas dzīvē mēs tās varbūt nepamanām. Tieši tāpēc cieša sadarbība ar aģentūrām mums ir ļoti svarīga. Dažkārt budžeta komiteja ir saņēmusi pārmetumus no komisijas, sakot, ka mūsu komiteja darbojas kā tāda komi aģentūru pagarinātā roka, bet, manuprāt, šie pārmetumi nav vietā. Mums galu galā vajadzētu cienīt aģentūru darbu. Šeit eh, taču ir jāatcerās arī par mūsu komitejas funkcijām. Mums ir jāsaprot arī varbūt, ka ir jārisina dažādi uzdevumi, un mēs, eh, kā parlaments, esam pieņēmuši lēmumus kopā ar padomi attiecībā uz aģentūru veiktiem uzdevumiem. Tāpēc mums vajadzētu arī paskatīties, lai šo uzdevumu veikšanai aģentūru rīcībā būtu pietiekams budžets. Ja runa par Eiropolu, tad šo cīņu esam uzsākuši jau sen. Patiešām pastāv problēmas. Mēs rādzām, ka situācija ir sarežģīta, terorisma draudi ir īpaši pieauguši, un um, Eiropolam vajadzētu papildu 85 līguma darbiniekus. Komisija tagad vēlas to visu uh, um, samazināt. Šai aģentūrai līdz ar to personāls tiek samazināts par 35%. Bet, ja runa, piemēram, par 28 valstīm, par 40 un vairāk dažāda veida noziedzīgiem nodarījumiem, kuru vidū ir gan terorisms, gan bērnu seksuāla izmantošana, kur arī mēs varam novērot to, ka noziedznieki bieži vien uh, Mm, šķērso robežas ļoti vienkārši un kur ir jāiesaista ļoti daudz valstu, lai varētu to visu koordinēt. Un uzskatu, ka šeit, ja runa tikai par 500 operatīviem darbiniekiem, tad mums ir jākļūst jau piesardzīgiem. Ja es paskatos, piemēram, uz to, cik daudz darbinieku mums ir Vācijā šādiem mērķiem, tad, manuprāt, mēs no Eiropas sagaidām pārāk daudz. Uh, Mēs nevaram šīs problēmas atrisināt. Mums vajadzētu paskatīties arī uz priekšlikumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu, kur atkal parādās um, finansējuma samazināšana un tās problēmas, kas mums ir bijušas jau daudzus gadus, turpinās. Es uzskatu, ka mums vajadzētu rūpīgāk skatīties gan uz 2020. gada budžetu, gan arī uz daudzgada finanšu plānu. Ir uzdevumi, kurus mēs varbūt vēlētos, bet ir arī tādi uzdevumi, kas ir vienkārši un absolūti nepieciešami, tāpēc, ka šeit uz spēles ir liktas cilvēku dzīvības. Mums vajadzētu paskatīties, vai mēs šādā veidā pārbīdot budžeta līdzekļus šeit kaut ko nenodarām ļaunu. Galu galā svarīgi ir paskatīties, vai lidmašīnas paliek gaisā vai nē. Tāpēc ir arī svarīgi, lai mēs domātu par mūsu aģentūru tēlu pasaulē, jo īpaši ir jāpiedomā arī par Eiropas tēlu, tāpēc, ka mēs vienmēr esam bijuši zinām pasaulē, kā uh, vieta, kur lidmašīnas ir drošas. Tāpēc mums vajadzētu vēlreiz uzsvērt aģentūru darbu. Galu galā aģentūras nodarbojas ar daudziem un dažādiem jautājumiem. Uh, Liels paldies visiem! Es ceru, ka arī attiecībā uz 2020. gada budžetu mēs varēsim cieši sadarboties. Liels paldies kolēģiem par viņu ieguldījumu jau tagad. Thank you very much! Paldies! Vēlos arī pateikties aģentūru pārstāvjiem par viņu piedalīšanos un tiekamies nākamreiz. Paldies! Varam iet tālāk mūsu darba kārtībā uz 9 kārtības punktu, ko mēs vakar samainījām ar 17. Tā kā varam runāt šobrīd par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbībām 2019. un 20. gada budžetā. Atgādinu deputātiem, ka izmēģinājuma projekta un eh, sagatavošanas darbība pirmās vērtēšanas kārtas rezultāti tika saņemti jūlijā sākumā. Vispirms došu vārdu Uralkungam, eh, komentāriem par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbībām. Thank you, Chair. Um, indeed. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām, kā jūs jau norādījāt, mēs samaņēmām 197 priekšlikumus izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbībām no Eiropas parlamenta. Tie tika izvērtēti un saskaņā ar starpiestāžu nolīgumu komisija ir sniegusi parlamentam atbildi 9. jūlijā. Saulēcīgi pirms šīs sanāksmes, kā arī pirms trialoga, kas paredzēts šo pēcpusdienu. Šīs tehniskās izvērtēšanas rezultāts, un es uzsveru, tehniskā izvērtēšana tā bija, ko veids komisija – Un rezultāts bija tāds, ka no šiem 197 priekšlikumiem 34 var tikt īstenoti bez izmaiņām, 38 var tikt īstenoti ar nelielu pārstrādāšanu, savukārt atlikušie 125 Mēs uzskatām, ka tie nebūtu jāīsteno vai nav īstenojami, jo vai nu tiesiskais pamats jau pastāv, vai arī to joma pārklājas vai uh, atkārto iepriekšējās iniciatīvas. Izņēmumu gadījumā šogad mums būs divas kārtas iepriekšējai izvērtēšanai Tas ir saistīts ar to, ka ir jauns parlaments sasaukums. Esam saņēmuši otru komplektu mūsu veiktai izvērtēšanai šī mēneša sākumā no referentes. Un uh, laika jautājums rada problēmas mums komisijai, jo tas nāk tieši atvaļinājuma laikā, bet mēs esam ņēmuši vērā pieprasījumu saņemt atbildi līdz 5. septembrim un darīsim visu, kas iespējams, lai izpildītu šo prasību un sniegtu tehnisko izvērtējumu par otro daļu no priekšlikumiem saulaicīgi. Ja simtprocentīgi nebūsim gatavi, tad iespējams šoreiz eh, sūtīsim kādu daļu 5. septembrī un atlikušo tik līdz tas būs iespējams uzreiz. Uh, Tā kā varu jums apliecināt, ka mēs esam gatavi iekļauties noteiktajā termiņā un ar nepacietību gaidu diskusiju. Paldies! Paldies, Urielkungs! Dodu vārdu Holmajers kundzei, budžeta vispārīgai referentei. Paldies, priekšsarētāji! Vispirms paldies komisijai par to, ka um, ir pabeigta pirmā izvērtēšanas kārta. Tātad 34 projekti A ir saņēmuši, B atzīmi 38, tā, C 98 un D 27. Ja, jaunajiem kolēģiem varu, infer, um, varu jums informēt, ka C un D uh, atzīmes ir nepietiekamas. Uh, tas nozīmē, ka vai no šie projekti attiecas uz lietām, kas ja, jau ir īstenotas, vai arī pilnīgi nav atbilstošas. Respektīvi, nekur īsti neiedaras un nebūtu īstenojamas līdz ar to. Līdz ar to visu politisko grupu kolēģus aicinu rūpīgi paskatīties uz to, kas tad ir jūsu ierosinātie priekšlikumi, uh, paskatīties, vai jūs piekrītat viņu izvērtējumam. Šeit es vēlos norādīt, ka komisija ļoti rūpīgi veic šo izvērtējumu. Tāpēc eh, viņu vērtējums eh, būtu uzskatāms par ļoti precīzu un pamatā kalpo kā pamats mūsu eh, lēmumiem. Problēma ir tāda, ka principā pirmā kārta paņem praktiski visus finanšu resursus, kas mums ir pieejami. Tāpēc aicinu komisiju vēlreiz uh, līdz 5. septembrim to darīt, jo 5. septembrī mēs balsojam un mums ir noteikts arī grozījumu termiņš. Tas nozīmē, ka 5. septembrī kolēģi pat nevarētu vairs reaģēt. Un es eh, tomēr vēlētos, lai kolēģiem būtu vismaz iespēja saņemt reakciju no komisijas. Tas nozīmē, ka attiecīgās nedēļas sākumā, 2. septembrī, vajadzētu saņemt eh, to, lai kolēģiem būtu iespējas reaģēt uz to un pieteikties pie manis kā referentes, lai mēs tad ar ēnu referentiem savstarpēji varam e, diskutēt, e, kādā secībā mēs tad e, apstiprinam šos izmēģinājumu projektus. Es to negribētu viena izlemt. Uh, Es tomēr labprāt to darītu kopīgi ar citām politiskajām grupām un ēnu referentiem, lai tiešām tas viss būtu pārdomāti un e, atrastu pietiekam plašu atbalstu mūsu komitejā. Tāpēc es vēlreiz vēršos pie komisijas. Es zinu, cik grūti tas ir atvaļinājuma laikā, bet es atkārtošu vēlreiz šo lūgumu kā referente. Tātad mēs gribētu vispirms A un B atzīmi saņēmušos projektus uh, skatīt un aicinu kolēģis no citām politiskajām grupām, nu, ja jums ir kādas citas vēlmes, mums atcīmredzot jātiek uz septembra sākumā, tad lai iziet cauri šiem jautājumiem. 19. gadā mums ir 75 jauni izmēģinājumi projekti un sagatavošanas darbības, Tas atbilst aptuveni tam, kā tas bija iepriekšējā gadā. Tas nozīmē, septembra sākumā mūs sagaida ļoti interesants darbs, censties sastādīt tādu saprātīgu sarakstu, ko mēs kopīgi e, varētu apstiprināt kā pamatu tālākam sarunām ar padomi. Paldies! Vai kāds vēlas komentēt? Jā, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs. Mani sauc Rufets Lov. Es esmu no Brexit partijas. Apvienotā karalistē esmu no jauna e, ievēlēts deputāts. Man rada bažas virziens, kurā dodas Eiropa, un ka mēs šeit runājam par centrāli plānotu naudas sadalīšanu lielām summām, atgādinot PSRS principus, kur centralizēti tika sadalīta nauda PSRS sagruva galu galā. Un, manuprāt, saistībā ar izstāšanās līgumu mēs runājam par 200 miljārdiem, kas daudz, daudz eh, līdzekļiem, eh, liela daļa no tā nav attiecīgi uh, Eh, budžetā mēs nevarēsim kontrolēt to, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda, un tāpēc esmu nobažījies. Es klausos visu rītu, kā milzīgas summas tiek eh, pārdalīts, un man nerodas iespēja, ka tas viss tiek kontrolēts. Tas noved pie korupcijas, pie izkropļojuma, un tas nevar būt pareizais veids, kā strādāt ne šajā komitejā, ne Eiropā vispār. Paldies, Zonkas kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Man ir mazliet atšķirīgs viedoklis. Es uzskatu, ka izmēģinājuma projekti ir laba lieta Eiropas Savienībai, jo galu galā mums šeit ir darīšana ar iniciatīvām, eh, kas sākas no, no apakšas, tā varētu teikt. Man priecē tas, ka ir tik liels izmēģinājuma projektu skaits pieteikts. Mani īpaši interesē otrā kārta, jo tur ir īpaši daudz ļoti interesantu projektu pieteiktu. Līdz ar to e, e, es aicinātu nevērtēt chronoloģiski šos projektus, bet kvalitāti. Mums jārunā par to, kā risināt problēmas, izmantojot šos izmēģinājumu projektus. Tas, manuprāt, būtu labākais veids, kā to darīt, un es absolūti atbalstu to, eh, lai mēs atrastu nepieciešamās finanses. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri vai jautājumi? Ja nē, tad dodu vārdu atkal Holmajers kundzei noslēgumu uzrunai, lūdzu. Jā, paldies! Es piekrītu šim tikko izskanējušam komentāram pilnībā jo izmēģinājumu projekti tikšām nāk kā iniciatīva no apakšas, nevis tiek uzspiest no augšas. Tas nāk no konkrētiem reģioniem, no konkrētiem demokrātiski ievēlētiem deputātiem, nevis centrāli uzspiests kaut kas. Mums ir bijuši daudzi projekti, kas vēlāk ir auguši tieši tāpēc, ka balstījās uz labām iniciatīvām. Un tā kā man ir bijis gods budžeta kontrols komitejas eh, priekšsarētājai, tad varu jums apliecināt, mēs kontrolējam to. Nevis šeit, bet budžeta kontrols komitejā. Un es domāju, ka jums vajadzētu iepazīties ar kolēģu darbu komitejās, kas tik tiešām labi strādā, kontrolējot uh, to, kas tiek darīts. Bet saistībā ar izmēģinājumu projektiem mums kopīgi ir jāizlem, kurus no tiem izvēlēties septembrī, un tad jādara tas ir konstruktīvā gaisotnē, protams, balstoties uz projektu kvalitāti. Un, un, protams, eh, kvalitāte ir jābūt atbalst, atbilstošai, jo, ja tas nav, tad attiecīgi tas nevar tikt eh, īstenots balstoties uz budžeta postaņiem. Paldies kolēģiem un sagaidu jūsu priekšlikumus. Paldies! Jūs vēl vēlaties kaut ko sacīt? Jā, pavisam īsi es atbalstu to, ko referents kundze tikko lūdza, aicinot Eiropas komisiju veikt izvērtējumu pēc iespējas ātrāk lai mēs varētu apspriest eh, šo izmēģinājumu projektu izvērtēšanas rezultātus un vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir šie projekti. Ne tikai tāpēc, ka tie nāk no eh, reģionālā līmeņa, no apakšas, vai, piemēram, pētnieku asociācijām. Bet tie ir svarīgi arī tāpēc, ka tie ir izmēģinājumi projekti, un es vēlos uzsvērt šo daļu izmēģinājumu. Tie bieži vien ir eksperimentāli uh, kas e, bieži vien ir ierosināti. Esmu atbalstījusi piecus projektus, piemēram, vienu par lielajiem datiem, kā uzlabot e, publiskās pārvaldes efektivitāti e, lielo datu analizēšanā. Tā kā es tiešām atbalstu to, ka finansējums tiek nodrošināts caurskatāmā veidā, kas var palīdzēt atbalstīt pētnieciskos projektus, kas būs ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem un Eiropas Savienības nākotnē. Protams, ka caurskatāmība un atskaita atbildība ir ļoti svarīgi principi, un tiem jābūt prioritāriem, bet jūs zināt, kāds ir tad eh, citas problēmas, daudz birokrātijas, uh, ir svarīgi tādēļ. Ja vien tas ir iespējams, lai septembra sākumā mums būtu gatavs izvērtējums, eh, respektīvi tā rezultāti no Eiropas komisijas. Paldies! Vindzīgs kundze! Paldies! Nekas nav tik paliekošs kā mainīgais, un tieši projekti no reģiona ir ļoti svarīgi Es domāju, ka visi, protams, aizdomājas par to, kā cīnīties ar korupciju un līdzekļu izšķērdēšanu. Mēs jau dzirdējām no budžeta mm, kontrolas eh, komitejas viedokļu. Bet eh, kā jaunai eh, deputātei man interesē tieši Olaf kā aģentūras darbība, kā, kādas funkcijas tam ir. Paldies, Olbrecht kungs! Jā, paldies, atvainojos, ka es nebiju klāt, es tāpēc par saturu nerunāšu, bet par mehānismu. Šāda veida metodika ir vērsta uz to, lai izvairītos no nodokļu izšķērdēšanas. Vispirms izmēģinājuma projekts, un tad uh, paskatīties, vai tas darbojas. Bet komisijai vēlos norādīt, ka izmēģinājuma projekti un uh, Um, bieži vien tie tiek sagatavoti kopā ar komisiju, un tad saņem komisijas negatīvu vērtējumu. Kā tas var būt? Jūs taču zināt, kāds ir mehānisms. Es vienkārši vēlos atgādināt, lūdzu, pārbaudiet, vai tas ir sagatavots um, sadarbojoties ar komisiju vai nē. Jo, me, jo mēs tad pēc tam nonākam pie negatīviem rezultātiem, un es varu jums minēt piemērus. Paldies! Paldies! Atgādinu visiem! ka politikas departaments vēl analizēs šos jautājumus detalizēti. Līdz ar to mums būs pamats pamatīgāk vērtēt, kas un kā notiek un kur nonāk nauda. Paldies! Ar to arī slēdzam sanāksmi šodien. Varu jums līdz ar to novēlēt patīkamu atpūtu. Bet, nu, ne tikai saule, atcīm redzot, arī ēnu un ierosinu arī sākt uzreiz koordinātoru sanāksmi. Tas būtu efektīvākais veids, kā darboties.